citu. Nākamajā reizē mēs visu darīsim, kā pienākas. Paldies! Paldies, Efrina kungs, ar šo arī noslēgsim diskusijas. Balsojums notiks trešdien 12. Un tagad darba kārtībā ir pāredzēts viens minūtes ilgas uzstāšanās vārds uh, Grabovskas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze minulý týždeň rozhodol, Eiropas eh, kopienu tiesa, eh, es atvainojos, Eiropas cilvēktiesību tiesa eh, izlēma, ka ja vesels cilvēks grib veikt eitanāziju, tad valstī jānosaka zināmi nosacījumi, jo pretējā gadījumā tiek pārkāpts astotais pants, jo valstī ir jāgarantē dzīvība visiem cilvēkiem, un eitanāzija nevar būt saskaņā ar šo uh, uh, dokumentu. Un tāda ir arī situācija vairākumā dalību valstu. Ja mēs runājam par uh, ti tiesībām uz dzīvību, tad uh, tas ir noteikts dažādos nolīgumos. Es gribētu aicināt komisiju, izstrādājot Eiropas standartus, uh, ņemt vērā uh, um, ģimenes vajadzības, uh, Un vajadzētu izlasīt vēlreiz arī grosa spriedumu, jo, ja vecāki cilvēki, kas ir veseli, neredz iemeslu turpināt dzīvi, tad tas jau ir problemātisks jautājums. Perēlo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu šeit runāt par kaitējumu, kas ir saistīta ar trojkas prasībām. Un arī um, komisijas priekšsēdētāja rīcība pieprasīt lielāku taupību tiem, kuri ir bez darba, palielinot medikamentu cenas. Piemēram, kāds ir Valencijā. Cilvēki, kuriem neizdodas atmaksāt kredītu, um, nāks to ciest. Līdz ar to mums jāvēliek punkts politiskajām ciešanām. Man ir jānovērš tas, lai cilvēki kļūtu eiroskeptiski un padarītu Eiropu par uh, vainīgo. Ne, mums ir jāfinansē jaunieši, jārada viņiem darba vietas un jāgūst ekonomika. Un tagad Harkins kundze. Paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā ekonomisko krīzi arī īrijā, lauksaimniecības nozare eksportā, lauksaimniecības nozari uh, arī tagad uh, ievērojami uh, skārus ir uh, pārtiks trūkums, kas jau sākties uh, dzīvniekbarības trūkums, kas sācies vairākus gadus atpakaļ, un tas ir arī saistīts ar lielām lietavām. Tas nozīmē, ka nav zāles, nav ganību, un uh, šīs, uh, šī krīze turpinās, un varētu turpināties arī nākamgad. Uh, Un tad ir mēģinājumi arī importēt dzīvnieku barību no Afrikas karalists un Francijas, bet dzīvnieki mirst. Un uh, nav lauksamniekiem, dzīvnieku lopkopiem nav uh, pieejami kredīti. Lauksamnieku uz, saimniecības uzskata, ka krīze ir lauksamniekiem maksās vienu miljārdu eiro. Šeit aicinu īrijas valdību uh, izmantot solidaritātes fondu, lai glābtu lauksamniecības nozari. Paldies, Demartīni kundze, paldies priekšsēdētājs kundze, Dženovas ostas, manas pilsētas stratēģija, traģēdija, kur daudz cilvēki ir mīruši starot pie savu rakstām galda. Nav fatalitāte. Uh, osta jau bija jāremontē vairākus gadus atpakaļ, lai varētu uzņemt pēc iespējas lielākus kūģus, un arī kontrolas tornis netika aizsargāts. Uh, kurā vajadzētu kontrolēt un aizsargāt, nav veicis savu darbu, viņš ir morāli atbildīgs. Uh, Tas, kurš ir iecelts vienas lielas Eiropas ostas eh, vadītāja jāmatā, tam ir jābūt atbilstīgam tehniskām zināšanām un nevis tikai politiskam ie, eh, ieliknī. Mēs aicinu arī Eiropas Savienību uzsākt tiesvedību par šo traģēdiju. Paldies! Tagad Batenkungs. Thank you. Paldies! Bilderberg nākamā grupa sastapsies Anglijā un tā tiksies Vatforda uh, viesnīcā no 6. līdz 9. jūnijam. Šajās tikšanās reizēs tiekās visbagātākie cilvēki ar vislielāko ietekmi no politikas, biznesa un finanšu pasaules. Bet dīvaini ir tas, ka avīzes parasti kopš 54. gada par viņiem neraksta, bet uh, š, tomēr to noturēt uh, noslēpumā vairs nevar. Es gribu aicināt jautāt plašaziņas līdzekļiem Anglijā, vai viņi grasās par šo tikšanos uh, veidot reportāžu, un ja nē, tad kāpēc? Un ļoti ar lielu interesi gaidījuši atbildes. Merci bien, la parole est à monsieur. Paldies, Meijer kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Eiropas Savienībā eh, cilvēkiem vajadzētu būt tiesībām uz dzīvokli, nevis tirgoties ar dzīvokļiem kā ar precēm. Manā valstī, Spānijā, uh, nonākuši problēmās, jo ir atzīts, ka uh, likums par hipotēkām neatbilst noteiktiem noteikumiem Eiropas Savienībā, un Eiropas komisijai vajadzētu šeit būt ļoti uzmanīgai, jo uh, Andalūzijā notiek uh, mēģinājums pieņemt likumu, uh, kas garantēs tiesībā, tiesības uz dzīvokli visiem iedzīvotājiem, lai viņiem nevajadzētu ubagot dzīvokļa dēļ vai tikt izraidītiem. Klusēšana par šo likumu no 1993. gada nedrīkst aptrau, apdraudēt situāciju Andalūzijā. Paldies, Bronsa kungs! Paldies! Uh. Eiropas Savienībā ir gan uh, cilvēki, kas ir pro-eiropeiski un tādi, kas ir pret Eiropas Savienību. Eiropa ir daudz vecāka un tas ir kaut kas daudz lielāks un tas ir kaut kas daudz lielāks un nozīmīgāks nekā Eiropas Savienība. Eiropas Savienība uh, labprāt uzņem bēgļus no trešās pasaules un īsteno globālisma doktrīnu. Eiropas Savienība ir tāda kā eirocentriska trešās valsts ieceļotāji, ieceļojot Eiropā, kļūst par eiropiešiem uh, nedzimušo Eiropas bērnu vietā globālais kapitālisms un ar to saistītā politiskā ideoloģija veicina imigrāciju, jo cilvēki tiek uztvērti tikai kā ražošanas faktors. Paldies, Nikolesku kungs! Mulțumesc, domnul președinte. Doresc să salut inițiativa. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt komisijas iniciatīvu uzsākt publiskas debates par klimatu pārmaiņām Dienvidu un Austrumu Eiropā. Tā ir būtiska iniciatīva, tā sniegs mums labu informāciju par to, kā cīnīties pret šo fenomenu. Rumānija, valsts, kur es pārstāvu, nav iekļaut šajās sabiedriskajās debatēs, kaut gan tā saskars ar klimatu pārmaiņu sekām. Uh, ir um, ekstrēmi laika apstākļi un uh, vairāk kā 400 tūkstoši hektāru Rumānijas dienvidu daļā saskars ar risku pārtuksnešoties. Un es ceru, ka šīs apspriešanas rezultāti uh, dos ieguldījumu uh, gan Rumānijai, gan visai Eiropas Savienībai. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Tas veids, kā uh, lietas ir attīstījušās pēdējos gados, uh, rāda, ka Romānijas konstitūcijā ir uh, trūkumi, bet arī labi noteikumi, kas ir uh, interpretēts varbūt atšķirīgi, un tas rāda, ka ir jābūt labai konstitūcijai, lai regulētu attiecības starp institūcijām. Konstitūcijas pārskatīšanai nevajadzētu atbilst tikai vairākuma uh, prasībām. Uh, Romānija ir lūgusi Venēcijas komisijai tāpat kā 2003. gadā sniegt atzinumu un analīzi, uh, par uh, konstitucionālas komitejas sagatavoto tekstu. Startautiskā, starptautiskā institūcija, tātad, kas netiek apstrīdēta, uh, nodrošinās, ka pārskatīšana atbilst visiem Eiropas standartiem. Uh, un lai um, netiktu uh, tikai ievērots vairākuma viedoklis, bet arī minoritātes viedoklis. Mēs šeit runājam par nākotnes konstitūciju. Paldies. Tagad Jana Kudakis kundze lūdzu. Thank you. Lielas paldies. Uh, Davids Briks uh, tika, um, ir dzimis uh, Londonā un viņš um, gāja bojā, kad Argentīnas uh, uh, spēki notrieca viņa kuģi, un viņš mīra 82. gadā, viņš saņēma medaļu par drošsirdību un par centieniem glābt savu kuģi. 255 e, karavīri tika nogalināti un daudzi e, ievainoti Folklandu e, karā. Un tiešām ir negods, ka Eh, vismaz viens šī parlamenta deputāts nepieņem eh, to, ko uh, sauc par Britu aizjūras teritoriju, un ka tiek ignorēta Falklandas salas uh, uh, iedzīvotāju grība, kas pauda savu vēlmi palikt Eiropas Savienībā. Es prasu viņam atvainoties ne tikai šiem salas iedzīvotājiem, bet šiem 255 ģimenēm, kas ir zaudējuši savus tuviniekus. Uh, Šādi komentāri, kas tiek izteikti, nav piemēroti uh, Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Es atgādinu viņam un citiem deputātiem, ka Falklandu salas ir Britu salas. Paldies tagad Suzusku. <coughs> Brigāda prezidents. Paldies, priekšsādātājs kundze. Barozo kungs kādreiz teica, ka uh, valodu politikai arī ir zināmas robežas, bet šobrīd uh, tiek darīts tieši pretējais. Uh, tagad īstenotā politika uh, ir tieši pretrunā ar to, kas sākotnēji tika solīts. Tātad par taupības politiku runa, es atvainojos, tātad taupības politika ir novedusi pie recesijas, uh, radījis lielāku recesiju un uh, Portugāles konstitucionālā tiesa atzina, uh, tātad izvērtēja dažādas trojkas pasākumus un novērtēja tos kā sliktus, negatīvus Portugālei, bet Eiropas komisija par to neinteresējas. Eiropas komisija interesējas tikai par taupīšanu. 82% uh, tie ir uh, nesenas aptāvis rezultāti. Uh, Tātad 82% neatbalsta trojkas lēmumus. Manuprāt, nav laba doma pilsoņiem uzspiest šo viedokli un neuzklausīt viņu viedokli. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un, saka, bankie kungs, uh, 2013. gada oktobrī eh, beigsies eh, direktīvas darbība, kas attiecas uz eh, um, termālo uh, ūdeņu atpūtas vietu standartiem, uz to kvalitāti un uh, ir jāraugās, kuras valstis tad drīkstēs izmantot šo uh, standārtu, ka tās drīksties piedāvāt termālo ūdeņu ārstniecības metodas, jo tas ir milzīgs dārgums dalībvalstīm, kurās ir šīs eh, termālās, eh, termālo ūdeņu eh, ārstniecības vietas, ar kurām var uh, dziedēt dažādas slimības, tur var piedāvāt dažādus pakalpojumus. Tas ir jautājums, kas būtu jāreglamentē Eiropas mērogā, lai pilsoņiem būtu skaidri, kādi standarti tad tur ir pieejami. Paldies, Sarbukunds. Liels paldies. Es biju viena no rezolūcijas autoriem, kas eh, tika pieņemta Eiropas parlamentā par um, ogļiegūšanu, un uh, komisija teica, ka viņi vēlas turpināt strādāt pie šī jautājuma, taču tas ir radījis Rumāņu pilsoņos lielu satraukumu. Likumdošana ir pārskatīt, jo īpaši, kad mēs runājam par uh, tādām um, bīstamām vielām, es gribētu uh, aicināt komisiju rīkoties, jo runājot par uh, zicerā acestora cienīt izmantošanu. Vajadzētu aizliegt šīs vielas. Paldies. Tagad ir nekīkungs. pani przewodnicząca! szanowni państwo! E, już e, przeszło. paldies priekšsēdētāji. Jau gandrīz trīs gadi pagājuši kopš Smoļenskā notika traģiskā lidmašīna savārija, kurā gāja bojā Polijas valsts prezidents un gandrīz simts uh, Polijas politisko, intelektuālo, militāro aprindu pārstāvjiem. Lidmašīnas atliekas un arī melnā kastes joprojām atrodas Krievijas teritorijā. Polijai tās netika atgrieztas. Izmeklēšana, kas notiek, notiek ļoti lēni. Un jāsaka, ka izskatās, ka Krievijas puse tīšām um, kavē izmeklēšanu. Manuprāt, sabiedriskajai sabiedrībai jāizdara spiediens arī Eiropas parlamentam. Paldies! O, Paldies, tagad vārds. Monsieur Tusas, pardon. Tusas, kungs, lūdzu. Η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων. Paldies. Bušai valdība un mērķis ir uh, Uh, pielikt punktu sociālai nodrošināšanai, veicināt darbinieku nabadzību, palielināt autoritārismu un cīnīties pret strādājošiem. Um, tas veicina ksenofobiju, arī rodas nacistu, fašistu. Um, gūstības Grieķijas valdības ir pret streika tiesībām, gan uh, viņi ir 80% uh, no streikiem uh, tiek tiesās atzīt kā nelegāli streiki. Spānijā, piemēram, kur desmitiem komunistu partiju biedri uh, iet ielās arī Francijā, Portugālē, viņiem nākas saskarties ar ie, uh, uh ieslodzījumu risku, tādēļ, ka viņi ir piedalījušies streikā 22. mājā, kūģu īpašnieki tiks Grieķijā, sūdzēti tiesā. Uh, lai varētu maksāt miljoniem eiro zaudējumus, kas cieš viņu streiklēkā. Merci beaucoup. Paldies! Sinonim nezlomne. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, sabiedrība memoriāls eh, um, cenšas eh, um, atrast patiesību un uh, arī uh, šī biedrība uh, darbojas ar mērķi uh, Um, atgādināt, kas notika diktatūras laikā, bet tā ir arī uh, zīme tam, kā dien uh, dienā var cīnīties par plašsaziņas līdzekļu brīvību un atbalstīt politiskos ieslodzītos. Šeit Eiropas parlamentā ir iniciatīva, kas uh, um, šo biedrību um, memoriālu uh, grib izvadīt Nobela miera prēmijas saņemšanai. Es lūdzu jūs atbalstīt šo iniciatīvu. Memoriāls ir um, organizācija, uh, Eh, kuru mums vajadzētu atbalstīt, jo tā parāda, kā mēs varam izdarīt secinājumus no pagātnes un kā varam arī mācīties no pagātnes un uh, uzņemties atbildību par cilvēktiesībām. Ajālā Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, gribētu runāt eh, par to, ka Spānijas valdība ir paredzējusi uh, Eh, kultūras izglītības un veselības jomā eh, budžeta samazinājumus. Un eh, ir runa arī par aragoniešu un katalāņu valodām, kas ir vispārēji atzītas valodas. Un šīs valodas būtu jāaizsargā. Un tagad uh, mēs saskaramies ar uh, lapā katalāņu vietā un lapī uh, aragoniešu vietā. Un tas taču skar mūs visus. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu lūgt, lai šis parlaments nosoda šo rīcību uh, un Aragonas uh, valdība um, ir iestājusies pret to, uh, un uh, lai tā vietā, lai aizsargātu argoniešu valodu, tiek runāts citā valodā, kas nekam, nevienam neko labu nedod. Mīpuši. Rakis kungs, paldies, tad, kad mēs redzam, ka strādājušo problēmas nepārtraukti pieaug, mēs redzam, kā notiek eksploatācija Viņi Eiropas Savienība un valdības vēlas uh, tikt, galā, uh, tikt vaļā no arotbiedrības uh, līgumiem. Nākamais viņu mērķis ir pensijas. Ir jādara viss, lai viņi nevarētu iejaukties sociālās nodrošināšanas sistēmās. Jānodrošina arī tas, lai monopolu uzņēmumu nepārņemtu kontroli pār cilvēku pensiju. Uh, fondus, lai sasniegtu tikai savus, uh, uh, savu tīgos mērķus, 300 eiro. Ar to nepietiek, viņi nevar vairs pat samaksāt par savu ārstniecību. Ir uz, tas ir uzbrukums uh, strādājošiem, un Grieķijas komunistu partija ir pret šo sistēmas, ir nepieciešama brīva veselības. Uh, Mm, bezmaksas brīv, veselības aprūpe un attiecīgas pensijas. Paldies, Angurekis. Tagad vārds Inklērkungam. Köszönöm szépen, elnök asszony, a több. Paldies! Valoda daudzveidība ir ļoti liela vērtība Eiropas Savienībā un atspoguļo uh, Eh, daudzveidību Eiropā. Mums tagad ir 22 valodas un uh, samazinot budžetu, uh, tomēr jāņem vērā, ka ļoti atbildīgi ir jāizvēlas uh, budžeta uh, posteņi, kur līdzekļi tiek samazināti. Ir valstis, ir val, valodas, kas nonāk tā kā dibenplānā salīdzinot ar trim galvenajām uh, valodām. Uh, mūsu institūcija demokrātiskais raksturs ne, nespēja tā pilnībā izpausties. Drīz būs jau 28 valstis un mums būs 23 uh, oficiālās valodas vai un vēl vairāk. Uh, protams, jātaupa, bet jāņem vērā, lai demokrātija un integrācija netiktu apdraudēta. Paldies, tagad Mīdzi kundzei vārds un es viņu sveicu, jo viņi pirmoreiz izteiksies Eiropas parlamentā. Siet laipni, lūgdēļ liels paldies priekšsēdētāji. Paldies! Uh, man ir liels gods šodien šeit uzstāties Eiropas parlamentā, un gods ir arī būt pirmajai Maltas sievietei, kas tika ievēlēta šajā ļoti nozīmīgajā institūcijā, šajos ļoti nestabilajos politiski un finansiāli laikos Eiropas Savienībā. Mums ir jārāda ļoti skaidrs signāls pilsoņiem, ka mēs strādājam viņu labā un parlaments ir priekšējās rindās priekšētājs kundze, es strādāšu ekonu komitejā un darīšu visu iespējamo, lai Eiropa atvesaļotos pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka, lai to panāktu, nepieciešams nodrošināt, uh, lai mūsu uh, ekonomikas netiktu sagrautas, izmantojot taupīšanu, bet ir jāveicina ilgspējīga ekonomiskā attīstība un izaugsme. Uh, Es jūtos ļoti pagodināti pārstāvot Maltas pilsoņus Eiropas uh, parlamentā, un es, protams, strādāšu savu pilsoņu vārdā un ņemšu vērā Eiropas vērtības, un paldies par uzticēšanos. Paldies, Micī kundze, devām jums mazliet vairāk laika. Nīblers kundze. Paldies, priekšēdētāji! Es gribētu runāt par uh, olīveļas aizliegumu. Par to pēdējā laikā raksta Vācijas uh, avīzes. Tagad ir, uh, nav vairs atļauts izmantot šo um, uh, izlejamo uh, uh, olīveļu. Tas tagad ir aizliegts, olīveļai jābūt vienmēr īpaši slēgtā uh, pudelē vai traukā, ko nevar tā vienkārši atvērt. Un jautājums komisijas spīkerim ir, vai drīz parādīsies uh, attiecīgas Uh, normas attiecībā uz etiķi, pipariem un sāli un uh, mājās darināto vīnu. Es izmantošu laiku, lai jautātu, ko komisija vēl grasās piedāvāt Eiropas uh, cil, iedzīvotājiem kā aizliegumu, vai tiešām nekā cita nav ko darīt, kā apspriest uh, olīveļas pasniegšanas veidu restorānā, Lūdzu, nododiet šo jautājumu komisijai. Paldies, Nīblers kundze. Tagad dodu vārdu. Nav ieradušies kolēģi. Smelkovs kundze, es atvainojos, lūdzu, jums vārds. Ďakujem pekne za slovo. <clears throat> Presne or... Paldies, priekšsādātāji, par doto vārdu. Uh, Pēc gada būs Eiropas parlamenta vēlēšanas eh, un Eiropas parlamenta deputāti, kas gribēs eh, atkal kandidēt, viņiem būs problemātiski atbildēt uz eh, pilsoņu jautājumiem, piemēram, par Eiropas Savienības darbību 9. maijā, kad bija svinīgais pasākums Eiropas dienai. Mēs tikāmies ar cilvēkiem uz ielas un cilvēkiem ir iespējas, ka Eiropas Savienība uh, uh, ir uh, tikai paredzēta labajiem laikiem, nevis finanšu krīzes un grūtību laikiem, un mēs ļoti problemātiski varam atbildēt cilvēkiem, kāpēc mēs nevaram jauniešiem, piemēram, atrast, palīdzēt atrast darbu, tāpēc mums vajadzētu um, pieņemt uh, uh, nopietnus lēmumus un uh, ņemot vērā uh, budžeta jautājums nevajadzētu aizmirst jauniešus, Erasmus, Galileo un cita veida atbalstu. Paldies! Hvala, predsedujoča. Leto dni nazaj, ko... Paldies, priekšsēdētāji. Pirms gada, kad mēs runājām par eh, sešpaku, mēs komisijai devām uzdevumu ieviest Uh, makroekonomiski līdzsvarotus pasākumus. Tāpēc arī sagatavojām uh, datus par makroekonomiskajiem faktoriem uh, un uh, ieteikumus, ko vajadzētu uh, ievērot dalībvalstīm. Runājot par Sloveniju, gribētu pateikt, ka analizējot makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu, jums vajadzētu vadīties pēc indikatoriem, jo pietiek dažādu spekulāciju. Uh, no citām pusēm. Mēs gribētu redzēt analīzi, kas ir balstīta nevis uz spekulācijām, bet uz makroekonomiskiem indikatoriem, par kuriem visi esam vienojušies. Paldies tagad Guķieres kungs, lūdzu. Viņš nav ieradies, tātad Tabaidžī kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, paldies. Uh, Eiropas Savienībā ir ļoti daudz cilvēku, kas uh, pat nevar atļauties uh, pārtiku tik, cik viņiem būtu nepieciešams. Un uh, Eiropas Savienībā ir arī atšķirīgas PVN likmes. Uh, Ungārijā tā ir ļoti augsta likme. Um, dažās valstīs pārtika ir uh, pazeminātās procentu likmes. Uh, un, bet ne Ungārijā. Un tāpēc um, mēs uzskatījām, ka uh, būtu jāsamazina Ungārijā PVN uh, pārtikai jo tas ir tiešām milzīgs sloks un tas noved arī pie ēnu ekonomikas uzplaukuma un tas, protams, kavē legālās ekonomikas attīstību. Manuprāt, mums vajadzētu šeit domāt par Ungāriem, palīdzēt viņiem, lai viņi varētu atļauties pārtiku nepieciešamajā apmērā. Un uh, šeit tiešām ir jārīkojas tur, kur ir nepieciešamība darīt. Ir tik daudz cilvēku, kas dzīvo nabadzībā. Paldies, un tagad uh, mēs noslēdzam uh, vienas minūtes runu seansu, un tā kā nākamā punkta referents nav ieradies vēl, tad, ā, Kornelisens kundze, jūs ierodaties tieši laikā. Tātad mēs uzreiz skatīsim jūsu uh, ziņojumu par um, sieviešu tiesībām Balkānu reģionu valstīs, kas uzsākuši sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Tātad jūs, um, jums došu laiku apsēsties un uzreiz dod jums vārdu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es runāšu angļu valodā. Un es tikko atgriežos no balsojuma, atvainojos, ka nedaudz